2014 2S5R. Er. Un mēs uh, uzskatām, ka Lībijai pašai ir jāatrod risinājumi valstī notiekošajam, un viņi uh, atsakās formāli no visām starptautiskās palīdzības iespējām. Nav nekādu militāru risinājumu šai krīzei, un arī nacionālajiem dialogam ir uh, jānorisinās starp visām pusēm ir jābūt labākai koordinācijai starp visiem mūsu partneriem, lai varētu šo mērķi sasniegt. Eiropas Savienībai tagad ir aktīvi jāatbalsta. Rhetoric and include practical, practical uh, vietējās misijas un tagad jau tiek sniegta pal palīdzība un ir jābūt arī uh, sadarbībai ar visiem reģionāliem uh, aktoriem es minēju 17. septembra Madrides konferenci, tāpat ASV un ANO organizē konferenci veltītu tieši Lībijai. Un ir arī jāizvairās no visām darbībām, kas varētu vēl vairāk padziļināt pašreizējo nošķirtību. Un ir jābūt. Uh, atbalsta pasākumiem, lai varētu Lībiju atkal vest uz mieru un stabilitātes ceļa. Kā teikts uh, Eiropas parlamenta iepriekš pieminētajā rezolūcijā, pirmā prioritāte gan Lībijai, gan starptautiskajai uh, Kopienai ir pamiera izsludināšana, un visām pusēm ir jāiesaistās eh, iekļaujošā nacionālajā dialogā. Hansmits pieprasīja jaunu dialogu 29. septembrī, un tam vajadzētu novērst pie politiskā procesa atsākšanās, bet pagaidām nav zināms nekādas detaļas par šo tikšanos. Eiropas Savienība kopā ar apvienotajām nācijām ir eh, gatava atbalstīt šo procesu, kas varētu kalpot par tādu kā atspēriena eh, tramplīnu, lai Lībija atkal varētu iekļauties eh, stabilu valstu saimē. Tā tad ir jānoslēdz pamiers, visām konfliktā iesaistītajām pusēm ir jānosēžas pie sarunu galda un jāvienojas par šīm elementārajām uh, normām, proti e, jābeidz vardarbība, nebūs e, startautisks iejaukšanās un tā valstī varētu uzsākties transformācija, protams, iesaistot darbā visas etniskās grupas un visas sabiedrības grupas. Paldies, e, tā ir mūsu galvenā prioritāte. Would like to ask now Mr. John O'Rourke. Tagad došu vārdu Žonam Orūkam, kas uh, valda, vada Irānas un Irākas kā Arābu pussalas uh, nodaļu ārējās darbības dienestā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, gribu būt arī lakonisks. 48 stundās ir notikušas daudz traģēdijas. Vairāki simti tūkstoši kurdu sīriešu bēgļi ir ieradušies pie Turcijas robežām un mm, ASV ir. Uh, nosviedus vairākas bumbas Sīrijā un tā kā mums nav vairāk pārāk daudz laika atlicis, es gribēju teikt, ka mums ir. Elements of the EU's contribution ka mums ir jācīnās pret ISIS veikto vardarbību un, protams, arī jārēģē uz krīzēm Sīrijā un Irākā. Protams, ir visai pašsaprotami, ka krīzes Sirijā un Irākā uzrāda zināmu līdzību eh, gan ISIS pats par sevi, bet, eh, protams, tur viss nav identiski, ir arī būtiskas atšķirības. Un eh, strādājot pie ehm, kaut kādiem reakcionāriem pasākumiem, mums ir jāņem vērā Mēs varētu runāt par piecām kategorijām, reaģējot uz abās valstīs notiek, notiekošo pirmām kārtām. ISIS ir jāizolē, lai viņi nevarētu piekļūt finansējumam, ieročiem, lai viņi brīvi nevarētu pārvietoties, lai šie ārzemju kaujinieki nevarētu tik brīvi apvienoties ar džihadistiem. ISIS kontrolētajās uh, teritorijās un lai viņi nevarētu nokļūt arī mūsu valstīs. Jāsaka, ka robežas ir ļoti vāji apsargātas, naftas kontrabanda ir viens no galvenajiem ienākumu avotiem ISIS, un šī kontrabanda jau ir notikusi vairākus gadus. Viņi jau to neizgudroja no jauna, viņi vienkārši to turpina izmantot. Pret to ir ļoti grūti cīnīties. Mūsu sankcijas nav veidotas tā, lai uh, varētu vērsties pret mazajiem operatoriem, kas uh, teorētiski varētu būt iesaistīti transportēšanā, naftas transportēšanā no urbuma vietām Sīrijā pāri robežām, pāri starptautiskajām robežām uz citām um, pasaules daļām. lai izveidotu tādu kā sanitāro kordonu apkārt ISIS, protams, tika izveidota arī uh, militārā. Re, militārās rēģēšanas vienība ar starptautisku atbalstu Irākā. Un tagad tas tiek darīts arī Sīrijā. Pēdējo dienu laikā piedzīvotais liecina, ka ir ļoti grūti cīnīties ar ISIS, ar konvencionāliem instrumentiem. Bēgļu straume no Sīrijas pierāda, ka ISIS ļoti ātri pārvietojas no vienas militārās darbības vietas uz citu. Tātad viņi ir ļoti mobili. Difficulty of, uh, of the, uh, in the military response is, is, I think, clear. In, at least in Iraq, we have, uh, we have. Irākā ir valdība, kas ir mūsu partneri, viņi uh, ir lūguši startautisku palīdzību. Sīrijā, diemžēl, tā nav. Asada režīms nav mūsu partneri. Te ir arī citas problēmas, un, protams, ja mēs kādam uh, tuvajos uh, austrumos uh, izsniedzam ieročus, tas, protams, rada apdraudējumu, un ASV uh, piešķir ieročus kurdiem Kurdistānā. Mums patiešām ir jāapzinās tām iespējamās sekas un kā tas varētu atbalstoties ilgākā termiņā. Es runāju par uh, dažādām militārām akcijām, bet ir uh, jādara kaut kas arī politiskā kontekstā. Krīze jau nesākās viens dienas laikā no uz līdzenas vietas, jo uh, sunīti jutās marginalizēti, viņi jau sen bija neapmierināti ar valstī notiekošo, un jaunā valdība labi apzinās, ka viņiem būs jāpalīdz uh, tātad lielākai sabiedrības daļai atkal iekļauties sabiedrībā, lai viņi nejūtos izstumti un tādi kā svešie. Iekšlietu ministrs un aizsardzības ministri vēl nav iecelti amatos un, protams, visa Irāka ar aizturētu ālpu noraugās, kurš tad īsti ieņems šos amatus nākotnē. Ja runājam par politiku, protams, jāpatur prātā, ka sunītu cilšu vadoņi, kas varbūt taktiskām saiknēm ir saistījušies ar ISIS, ir kļuvuši par nemierniekiem, un ja viņi mēģinās pieslieties valdībai, tad tas varētu, protams, arī slēpt zināmus riskus, tādu tīri taustāmu un politisku risku. Mums arī jāsaprot, ka jāturpina sadarbība ar starptautiskajiem partneriem un nevajadzētu pieļaut situāciju, ka uz vietas to varētu uztvert kā tādu pretnostatījumu rietumi pret Irāku un Sīriju, bet eh, viņiem, eh, reģionāliem partneriem, uh, ir eh, sava darba programma, savi nodomi, ir arī eh, vērojama tāda rīvēšanās reģionālā kontekstā Saudārābija, Turcija, Saudārābija, Irāna, nu tur arī situācija ir visai kutelīga, mums eh, nevajadzētu to aizmirst, ir tomēr jāparūpējas par tādu konflikta nomierināšanu. Un, protams, ar uh, vislielāko prieku atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Paldies, četri runātāji pieteikušies. Es domāju, ka šīs debats varēsim turpināt arī trijos, tad mums varēsim atraust nedaudz laiku, jo tagad pēc desmit minūtēm mums ir jābūt citā komitejā. Un vispirms vārds Danžāna kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, pavisam īsi. Mēs runājam par šīs teroristu organizācijas izolāciju pret šo ISIS, tagad cīnās starptautiskā koalīcija. Principā tas viss ir ļoti labi, bet kas tad notiek ar citām grupām, jo šobrīd mēs konstatējam, kā arī citas teroristu grupas tagad aktivizējas, piemēram, Al-Nasra Un, piemēram, pēdējie uzbrukumi Libānai, ka ir noslapkavoti libāniešu karavīri. Un, protams, ir saprotams un pamatots šis, šī pasākumu koncentrāciju uz tā saucamo islāma valsti, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī, ka Irākā un Sīrijā uh, darbojas citas grupas, kas ir tikpat bīstamas un kas vēl aktīvāk darbojas starptautiskā līmenī nekā ISIS. Otrkārt, jūs runājāt par sadarbību ar reģionu valstīm, tā, protams, ir ļoti būtiska, bet man ir tagad tāds nopietns jautājums par Turciju, kura ir uh, kandidātu valsts, jā, šīs eh, iestāšanās sarunas notiek diezgan haotiski, bet tomēr visām kandidātu valstīm tiek izvirzītas prasības attiecībā uz a, to ārpolitikas konverģenci ar Eiropas Savienības ārpolitiku. Ir skaidri redzams, ka šajā jautājumā runājot par terorismu draudiem un ISIS, šādas koordinācijas pietrūkst un kāda ir situācija attiecībā ar Turciju un kāda ir Eiropas Savienības attieksme šajā jautājumā. Un treškārt kā Eiropas Savienības iekšienē notiek konsultācijas un harmonizācija likumdošana ziņā terorisma apkarošanai jo Francija šobrīd uh, pastiprina tiesiskos pasākums cīņai pret uh, terorismu un uh, lai varētu atturēt uh, cilvēks no došanās šajā džihadā. Un uh, Eiropas Savienībai būtu nepieciešama kopīga stratēģija un arī uh, būtu jātuvina uh, likumdošana jautājums, vai notiek kādas konsultācijas komisijas līmenī, citos līmeņos, lai veicinātu šādu harmonizāciju un konverģenci. Paldies! Paldies priekšsēdētāji par Libiju, kur arī, tru, diemžēl, kļūst par tādu uh, sabrukušu valsti, par ko liecina vēlēšanas un islamistu grupējumu darbība, un viņi arī soda cilvēkus ar nāvi, un šī ISIS izvēršanās Sīrijā ir arvien satraucošāk, un mēs pastāv tagad tādi draudi, ka varētu izveidoties islamistu kontrolēta valsts mūsu dienvidu kaimiņos, un jautājums ir par Katāras darbību, kas ap bruņošos islamistus. Es saprotu, ka ASV ir darījuši, ko tie ir varējuši, bet arī Eiropai būtu jārīkojas tagad par Sīriju, Irānu un Irāku. ISIS uh, rada eksistenciālus draudus šajā reģionā, un kurdu spēki uh, cīnās, bet vai ir Eiropas Savienība pārskatījusi paredzējis PKK statusu, lai uh, tādējādi atturētu uh, ISIS izplešanos. Nākamais jautājums - 49 tir, turku um, pilsoņi ir atbrīvoti un uh, vai uh, tagad mainīsies Erdogan notieksme. Ir uh, izlūgt dati, kas liecina, ka vēl pirms dažiem gadiem um, Ankara atbalstīja ISIS uh, ar um, mērķi cīnīties pret Asadu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētu vēlētos arī runāt par Lībiju, jo par Sīriju un Irāku es piekrītu kolēģiem, kur jau ir uzstājušies pirms manis atklāti runājot. Esmu dzirdējis tik retoriskus paziņojums, kas būtu tik attālināti no reālās situācijas. Šeit ir tāds, kā izklāstīts labi labi nolūki, bet tam nav nekāda sakara ar reālo situāciju uz vietas. Tā ir tāda kā mantra par sieviešu svarīgo lomu eh, Lībijas pārējas eh, procesā. Nu, bet kāds tam sakars ar realitāti? Vai 14. punktā mēs uh, runājam par ieroču arvien lielāku izplatību uh, Lībijā, patiesībā Lībija nevis importē, bet eksportē ieročus. Ja paskatāmies, kas notiek valsts dienvidos, jāsaka, ka tur ir īsta pulvermuca, ka šie ieroči plūst uz Darfūrus, Darfūru, Sudānu, uz Nigēriju, Malī un citu, citām vietām. Uh, Mēs runājam par ieroču izplatību, šeit tiek runāts par kontrabandistiem un ieroču importu Lībijā. Nu, izskatās, ka jūs vispār nesaprotat, kas tur notiek, jo Lībijā valdības vispār nav, ir tāda simboliska valdība Tubrukā, kam nav nekādas varas un ir vēl otra valdība, kas darbojas Tripolē ar, ar savu parlamentu, bet ne valdībai, ne parlamentam nav nekādas reālas ietekmes uz situācijas attīstību. Un patiesībā šeit darbojas ciltis, kā, kurai katrai, katrai no tām ir savas intereses, un tas šajā dokumentā vispār nav pieminēts. Eh, šī Lībijas dienvīdi ir vispār atvērta teritorija un eh, tur notiek eh, kontrabanda, visāda veida kontrabanda uz citām valstīm. Ir dažādi koridori, pa ko notiek šī, šī kontrabanda un nelegālā uh, plūsma plūsma. Nigērijā, piemēram, Boko Haram ir saistīts ar šiem spēkiem, un Boko Haram mēs uzskatām par nopietniem draudiem, jo viņi ir nozlaupījuši simtiem uh, skolnieču, meiteņu, un tad šī situācija turpinās gadiem ilgi. Uh, ja mēs runājam par sarunām un to dalībniekiem, tad pirmkārt jau ir jābūt vēlmēji sarunas vest un ir jāsaskata kaut kāda jēga šīm sarunām. Tālāk par naftas eksportu arī te diezgan dīvaini ir rakstīts, ka ir aicināta Lībijas valdība mm, ietekmēt šo eksportu. Nu, tas tā kā būtu prasīt okeāna uh, izžūšanu. Tas ir pilnīgi kaut kas neiespējams. Un kāds tad ir ISIS mērķis? Tā mērķis ir kontrolēt transportu un uh, šeit ir runa arī par Turcijas pierobežu, kur ir tūk, tūkstošiem kravas mašīnu iebrauc Turcijas teritorijā, tur notiek kontrabanda. Un uh, arī tas viss ir saistīts ar naftas eksportu. Tāpat ir dažādi bruņoti grupējumi, transports, tiek izmantot cauruļvādi šai kontrabandai. Priekšsēdētājs, jūs šorīt runājāt desmit minūtes un tagad runājat vēl piecas un arī citi kolēģi vēlas runāt. Paldies! Es gribu teikt, uh, turpin runātājs, ka ir jāaizgriež šis naftas transporta krāns. Nākamais runātājs saka, viņa jautājums jau ir uzdots, tagad vārds Elijam arī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs, divi īsi komentāri par diviem jautājumiem. Pirmkārt, runājot par Lībiju un sāncensību starp Tripolis ciltīm un citām ciltīm tas jau iesniedzas uh, gadsimtos senā pagātnē, bet šobrīd ir runa par to, ka um, ienākumi no naftas Lībijā netiek taisnīgi sadalīti, un uh, var jau teikt vēl daudz ko citu, bet šis elements ir ļoti svarīgs. Ko mēs ierosinām, ja mēs reāli gribam ietekmēt šo situāciju un, un regulēt uh, šo ienākumu sadali? Otrakārt, par Irāku un Sīriju. Es piekrītu, ka ir jāizolē šis ISIS, lai tam nebūtu piekļuves ieročiem un lai novērstu e, jaunu džihadistu ierašanos, tā skaitā no mūsu valstīm, bet ir jāpanāk arī izolācija e, arābu sabiedriskajā domā, jo uh, Uh, patiesībā ar vien vairāk dažādu valstu vadītāji un uh, sabiedrība uh, ņem vērā šo sabiedrības viedokli. Uh, Un tādēļ, manuprāt, daudz atklātākā veidā daudzām valstīm, ne tikai kaimiņu valstīm kā Turcijai, bet arī citā, bet arī Arābu valstīm, kas atrodas tālāk, būtu aktīvāk jānosoda Eh, šī situācija un jārīkojas, un tādēļ būtu jānostāda pretī mērenie musulmaņi un fundamentālisti. Tikai tad mēs varēsim šai cīņā gūt uzvaru, bet nevajag lolot ilūzijas, tas prasīs gadus. Mums ir jāpie, eh, vienmēr runājot, ir jānošķir mērenie, uh, bērni noskaņotie un fundamentālisti un teroristi. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, es aicināšu pārējos runātājus uzstāties šo pēcpusdienu 15, jo mēs jau esam aizkavējušies, mums jau pirms 20 minūtēm bija jādodas uz budžeta kontrolas komiteju. Tātad atsāksim šīs debates pulksten trijos. Protams, būtu ļoti labi, ja jūs varētu ierasties un ja mēs te nebūtu <laughs> vieni paši zālē pēc tam. So, come on. I'm sorry. I'm bailing you out. Thank you.